pan predsedající so the session is resumed. Uh, i would like to inform you that the president has received. Uh... godātie deputāti informēšu jūs ka esam saņēmuši no atbildīgām vācijas iestādēm paziņojumu ka babete vinters kundze ir tagad ievēlēta jauna deputāte un līdz to aizstāja Jākobu von Vaicekara kungu un šis lēmums tā ir spēkā jau 10. janvārī. Man ir prieks sveikt jauno kolēģi un Babets kundze. Līdz ar to uzsāk savas pilnās, pilnvars, kā pilntiesīga deputāte, un līdz ar šo arī tas viss ir apstiprināts. Prieks jūs sveikt deputātu vidū. Tālāk mums ir jāapstiprina vakardienas sēdes protokols. Jums ir pieejams sēdz protokols un, ja ir kādi komentāri, vai tādi būtu. Ja nav iebildumu, līdz tam sēdz protokols ir apstiprināts. Labi, līdz ar to mēs varam ķerties pie mūsu darba kārtības nākošā jautājuma, un tas būs vispārīgās debats par vispusīgu Eiropas izglītību pētniecību un totalitārās pagātnes atcerēšanos. Vēlos informēt jūs, godātie deputāti, ka šajām deputēm nav paredzēts brīvais mikrofons, nec arī zilās kartas jautājumi. Labi, līdz to došu vārdu referentam Kovačev kungam kurš pārstāv arī tautas partiju. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Cienītā ministres kundze, godātie kolēģi, šogad mēs atzīstam, atzīmējam totalitāro sistēmu sagrošanu Austrum Eiropā. Un līdz to mums ir, ir, ir katrai reize uh, pievērsties Eiropas vēsturei, nosodot visus totalitāros režīmus 20. gadsimtā. Norādot uz līdzvērtīgām ciešanām, kuras ir radījis gan nacisms, gan komunisms. Mēs izdarot secinājumus no vēstures skarbajām mācību stundām par tautām, kas notiek gan rietumos, gan Eiropas austrumos. Tas nepieciešams Eiropas demokrātijas vadām. Eiropā, kur mēs ievērojam cilvēktiesības, demokrātiju un tie, taisīgi, ta, tiesiskumu, mēs uh, varam būt priecīgi par šiem sasniegumiem un vienlaikus pievēršam arī uzņēmu uz problēmām un dažādu veidu vēl totalitārisma ideju paliekam Eiropas sabiedrībās. 30 gadus vēlāk mēs redzam, ka tomēr nav bijušas tāds atvērts un izsmeļošs debats par šiem jautājumiem. Eiropas Savienībā mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, un mums ir jāspēj rēģēt daudz mm, efektīvāk, ja mēs tiešām esam gatavi atklātai sarunai. Tādēļ aicinu visus šodien piedalīties debatēs, mm, lai mēs atbrīvoties no mm, veciem rēgiem, kas no jauna atgūst spēkus Eiropā. Mm, nacionalismu vārdā um, ignorējot Eiropas uh, integrācijas procesu un vaisās mācības no totalitārisma režīmiem. Mēs redzam, ka, protams, daudzām vēsturiskām parādībām fonā ir ekonomiski un sociāli apstākļi, eh, kurus izmanto labvēlīgi savos nolūkos daudz politiskie virzieni, tostarp arī labie radikāļi, un būtu bīstam neko neredzēt un nesaredzēt tās baigās mācības no vēstures šodien. Bieži vien ir daudz politiķis, kas grib piedāvāt vienkāršots risinājumus ļoti sarežģītām problēmām. Uh, Bet eh, mums, domājot par pagātni, ir jābūt uzmanīgiem, lai nepieļautu jaunatnes maldināšanu un viltus kampaņas. Atgādinājums par nacismu, par komunismu režīmiem, eh, apzinoties to nostalģiju, kas ar vienu ir bieži izplatīta vienkārši nezināšanas dēļ, jo cilvēki pat nezina par īstajiem nozieguma apmēriem, ko šie režīmi īstenoja. Mēs redzam, ka vecā, eh, dažās valstīs ir tāda pilnīga staļina kults un nostalģija. Ir jāatceras būtisks mm, likums. Izglītība ir risinājums. Un izglītība tā, kas spēj cilvēkiem likt izprast 20. gadsimta totalitārismu, 20. gadsimtā. Uh, Un mācoties no tā, apzinoties arī daudzos upurus, ko daudzi uzņēmušies brīvības vārdā, pierādot, ka brīvība nav pat, pat paš, pašsaprotams lielums. Par to ir jācīnās un tā ir jāaizsargā. Vakardien mēs dzirdējām arī daudz apsveikumu runas par eiro valūtas 20 gadi. Eiro ir kā simbols ja, demokrātiem, mierai un stabilitātei visā Eiropā. Eiropas Savienība dzīvo kā atbilde totalitārismu šausmām. Miljoniem cilvēku maksā savām dzīvībām, un šodien mums ir jāaizsargā savas vērtības. Mums ir jāapzinās apdraudējums, un cik bīstam ir vēstures ignorēšana un nezināšana. Tādēļ mēs runājam arī par jaunu projektu uh, par Eiropas izglītošanu, jaunatnes izglītošanu, lai vērstos pret manipulāciju sabiedrisko, uh, un līdz ar to mēs rīkotos. Tā dod vārdu padomus pārstāvēji. Godātais priekšsādātāji, godātie deputāti, izvēlētais šodienas diskusiju jautājums skar Eiropas Savienības pašu kodolu autoritārie un totalitārie režīmi visā Eiropā iepriekšējā gadsimtā ir Eiropas smagā vēstures lapas puses. E- Eiropas Savienība balstās uz kopīgām vērtībām un uz kopējo izpratni par cilvēku cieņas, neskaramību, demokrātijas, uh, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu. Tās mērķis ir šo vērtību uh, aizstāvēšanu un nosargāšanu. Un tas nav pašsaprotami. Mēs redzam, ka tās tiek apdraudētas arvien vairāk pēdējo gadu laikā. Jaunākās paudzes, kam par laimi nav bijis jācieš no totalitāriem režīmiem, vienlaikus varbūt eh, neapzinās, cik smagi un dārgi ir nākušas šīs vērtības. Mēs tagad esam piedzīvojuši vislielāko miera periodu Eiropas vēsturē. Uh, balstoties šīm vērtībām, kas ir kā arī stūrakmens mūsu sabiedrībām. Un tas ir jānosargā. Šodien mēs apzināmies daudz izaicinājumus, kas mūsu atvērtās sabiedrības apdraud. Mēs redzam ksenofobiju, nacionālisma, diskriminācijas, maldināšanas un vardarbīgas radikalizācijas izplatīšanos. Minēšu tikai dažus. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi apzināties vēsturi un tās mācības. Nezināšana par Eiropas Savienības tapšanu, nezināšana par vēsturi veicina diskriminācijas riskus. Tāpat arī cilvēki paliek neziņā, lai pieņemtu lēmumus par Eiropas Savienības darbību un tās pieņemtiem lēmumiem apzinoties mūsu vēsturisko mantojumu Eiropas Savienības ietveros un katrā dalībvalstī. Tieši to apzinoties un mācoties, mēs veicinām savstarpēju sadarbību un veicinām savstarpēju piedarības sajūtu. Mēs zinām, ka tieši izglītība spēj spēlēt būtisku lomu mūsu kopīgo vērtību iznošanā dzīvē, un arī pirmkārt veicinot Eiropas Savienības labāku izpratni un savstarpēju uh, <clears throat> zināšanu. Tomēr mēs redzam, ka Eiropas Savienības loma, tās kompetences izglītības jautājumus ir tomēr ļoti ierobežotas. Izglītības sistēma un izglītības jautājumi pirmkārt ir dalībvalsts kompetence, un tāds arī paliek spēkā. Vienlaikus, tomēr apzinoties šos izaicinājumus nākotnē, Eiropas Savienība, kas vēlas tieši sarunāties ar saviem iedzīvotājiem, mēs tieši runājam arī pie būtiskiem jautājumiem par vērtībām. Mēs veicinām Eiropas savstarpējā tautu uzticēšanos un vērtību izpratni. Mēs redzam, ka ir bijuši tādi vairāki solījumi apņemšanās gan dažādos formātos, padomas secinājumi no padomas puses, arī veicinot ciešāku sadarbību starp dalību valstīm. Piemēram, Gēteburgas samitā, 2017. gada samitā, Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji norādīja, ka tieši izglītība un kultūra ir pirmais uzdevums, kas ir eh, jāiekļauj jauno līderu aģendā, domājot par nākotni. Geteburgas diskusijas bija pirmais solis, pēc tam sekoja arī jau Eiropadomas sanāksme, eh, kas skaidri norādīja, ka izglītība un kultūra ir pamats iekļaujošai sabiedrībai. Tālāk maijā, jau 18. gadā, Padome arī pieņēma vispārējos secinājumus par Eiropas vērtībām un to atspoguļojumu Eiropas izglītībā. Un arī tālāk seko arī jau nākamie soļi, atsaucies uz 15. gadu Parīzes deklarāciju, kurā arī izglītības padomas ministri precīzi norādīja uz izglītības lomu. Jau Parīzes deklarācijās nu, sniegtās apņemšanās ar vienu ir spēkā un ar vienu ir aktuāls iznot šos uzdevumus nacionāla līmenī, mums tomēr vienlaikus ir jādomā arī par ļoti precīzu Eiropas saimnības instrumentu izmantošanu, kā piemēram Erasmus, plus, apvārsnes, radošā Eiropa, Eiropa pilsoņiem un Eiropas solidaritātes korpus. Ir viss šis daudzās institīvas, kuras mēs varam izmantot, lai veicinātu savas kopējās vērtības. Mums ir jāspēj saviem jauniešiem sniegt prasmes un kompetences, viņus izglītot, aicinot viņus tiešām būt informētiem pilsoņiem medīpratība un uh, kritiskā domāšana ir būtiski atskaits punkts šajā ceļā. Mums ir jāspēj, ka jaunieši spēj kritiski vērtēt parādības un apzinās, uh, kā rīkoties ar vien pieaugušu informācijas apjomā. Jauniešiem ir jāspēj identificēt pareizi uh, informācijas avots un tos izmantot uzticamā veidā un atsijāt mm, maldinošu informāciju. Un galvenais, kas ir jāveicina, protams, ir tolerance, veicinot savstarpēju un starpkultūru dialogu, tādā veidā nodrošinot labāku nākotni. Izglītības darbinieku loma ir milzīga. Ir ļoti svarīgi, lai mēs apzinātos, kā mēs varam risināt, runāt par ļoti sarežģītiem jautājumiem, pretrunas izraisošiem jautājumiem, un neatļaut vienkārši tos mm, noklusētus. Jo mēs redzam, arī skolotājiem ikdienā ir jāspēj strādāt ar vien jau daudzveidīgākās uh, klasēs. Tādēļ arī mēs savā prezidentūras laikā, o, ko tieši norādīja arī mūsu premjera vakardien, mums ir galvenais uzdevums viens no ir veicināt šādu tol, uh, toleranci. Mēs vēlamies veicināt Eiropas rīcību politikas, kas veicina diskriminācijas izskaušanu, vienlīdzīgas iespējas un Eiropas pilsoņu, īpaši jauniešu iesaisti Eiropas nozīmīgo jautājumu diskusijās. Nobeigumā. Vēlos apliecināt, ka šis jautājums būs arī padomas eh, politisko prioritāšu sarakstā. Paldies! Uh, thank you, Madam uh, State Secretary. Paldies jums par uzrunu, un tagad vārds komisārai Jurvai Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, paldies, ka iekļāvāt šīs ļoti svarīgās un aktuālas debatas jūsu darba kārtībā. Uzzinot mūsu vēsturi un analizējot sarežģīto spēku samāru, kas ietekmē mūsu sabiedrību, mēs varam saprast pasauli, kurā dzīvojam šodien. Mūsu pagātnes apzināšanās ir arī izšķiroši svarīga, lai veidojot mūsu kontinentu un valsts nākotni. Neaizmirsīsim, ka pamat ideja Eiropas integrācijas ideja uh, projektam bija nodrošināt, lai drūmā vēsture neatkārtotos un lai mūsu vērtības tiktu aizsargātas katru dienu. At pieminot un mācot šo vēsturi, tāpat kā arī atminoties eh, sāpīgo laiku vēsture ir svarīga mūsu kopīgai nākotnē. Ir svarīgi iekļaut visus totalitāros režīmus, fašistiskos vai stalinistiskos, kā mēs darām to tagad, 23. augustā, totalitārismu upuru piemiņas dienā ir jāveicina pētniecība un izglītošana totalitārismu vēsturē dažādās veidos. Totalitārās vēstures apzināšana ir viena no pamat, eh, viens no pamatvirzieniem pašreizējā programmā, kas veicina Eiropas kultūras daudzveidību un kopīgās vērtības. Ir pieņems finansījums, lai iniciatīvas atainotu, kā at, kā atkal parod, parādās totalitārisma režīma iezīmes pašreizējā Eiropā un arī, lai pieminētu totalitārisma upurus. Turklāt ir jāveicina inicitīvas, kas uh, izglīto par holokaustu. Katru gadu 3,5 miljonu eiro Eiropas komisija atvēlē šim mērķim. Ir tiek arī veidot holokausta memorāli un izglītošanas vietas. Eiropas Savienība nesen ir ieguvusi pastāvīgā partnera status ar statotisko, starptautiskā holokausta pieminēšanas alianse un tika atbalstīta lielākā Eiropas Savienības finansētā iniciatīva holokausta apzināšanai 8 miljonu eiro tika atvēlēta Eiropas holokausta infrastruktūrai. Tālāk pētniecības jomā 2015. un 2017. gadā komisija uh, publicēja uzaicinājums konkursu, lai atbalstītu kultūras apzināšanu bijušajās sociālismu bloku valstīs un lai veicinātu kultūras apzināšanu, apzinoties sāpīgo pagātni. Ir jāapzinās kultūras e, pretstatīšana bijušajās sociālismu bloka valstīs. Tika veidot pirmā digitālā bāze, kas e, ataino dažādās kultūras opozīcijas bijušajās sociālismu valstīs. Tas projekts iekļāva izglītību un pētniecību, un tas ataino to, ka ir svarīgi veicināt šādu demokrātismu. Eiropas Savienība papildina nacionālas politikas, kuru mērķis ir labāk apjaust, eh, saprast mūsu vēsturu un, kop, vēsturu un kopīgās vērtības. Erasmus Plus programma ir atbalstījusi 30%, projekts, kas eh, nodarbojas ar totalitārismu vēsturi Eiropas Savienībā. Šie projekti skolotājiem un skolāniem ļauj uh, uzzināt par eh, vēsturi tiešā veidā un līdz ar to izmainīt arī viņu dzīvi. Tāds ir mērķis. Pagājuši gadu bija padomis uh, ieteikums par Eiropas dimensiju izglītības sistēmā dalību valstis piekrita šai programmai. Tikai dažu mēnešu laiku šis bija īstens stūrakmens. Nekad agrāk Eiropas Savienība tik skaidri nav norādījusi, cik svarīgi ir veicināt mūsu kopīgās vērtības, lai radītu piedrības sajūtu, lai mācītu par vērtību, darbību dzīvē un vēl svarīgāk, lai apzinātos sarežģītās kultūras un vēstures pieredzes mūsu dalībvalstīs. Komisija nepārprotam uzskata, ka izglītība ir efektīvākais veids, kā novērst antisemītismu. Tāpēc komisija finansē pētniec pētījumu holokauts modernajā izglītības sistēmā. Tā ir kopīga iniciatīva ar UNESCO. Un tad mēs varam veicināt izpratni, pateicoties mūsu kultūras pieredzē, kultūras mantojumu. Un es esmu priecīga, ka kultūras mantojuma marķējumi ir iegušas vairākas vietas, kā piemēram Polijas zda, vēsturiskā Gdaņskas kuģi būvis rūpnīca vai citas. Komisija turpinās veicināt piemiņu totalitārā režīma upuriem, lai kāds būtu, lai kāda būtu totalitārā režīma bāze. Nu, ja mēs vēlamies eh, veidot labāku nākotnē mūsu kontinentu. Tas ir šeit. Paldies, komisārs Kunze. Kolēģi vēlos uzsvērt, ka runātājs saraksts ir garš, ir gaidāms citas garas debats, un tāpēc vēlos uzstāt uz to, lai jūs ievērētu jūs runājāt vēlēto laiku. Tagad vārds Kalnietes kundzei divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze. Pagājušais gadsimts mums ir mācījis skarbu mācību, cik bīstam un neparedzami ir totalitārie diktatūras režīmi. Tāpēc totalitārie noziegumi nedrīkst atkārtoti. Mums vajadzīga pētniecība um, un izglītība, izglītošana, lai mūsu sabiedrības uh, neļautos uh, kārdinājumiem novērsties no demokrātijas. Nacionālismi populisti un eh, radikāli gan labajā, labajā, gan kreisajā spārnā nedrīkst eh, pārņemt mūsu demokrātiskās eh, vērtības un izklot smadzenes mūsu sabiedrībai. Eiropas Savienība tika veidota uz traumas drupām, kuras izcēlās nacionāla sociālismu dēļ. Ideoloģija izcēlās no populistiskām grupām, uh, kas pārņēma vāru, izveidot visbrutulākās, visbrutālākos režīmus, kas pieprasīja miljonu dzīves. Rietuma Eiropas sāpīgā pieredze bija nacismas, bet Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstīs tika piedzīvoti abi režīmi, gan komunismas, gan nacismas. Šie totalitārie režīmi ir mūsu kopīgais mantojums, un Eiropai ir jāspēj runāt vienā valodā, par šo dubulto mantojumu. Šī mērķa dēļ Eiropas Savienībai būtu jāsniedz ietvers un pietiekams finansējums visaptverošam pētīšanas darbam Eiropas abiem totalitāriem režīmiem, arī jānodrošina izglītības un kultūras projekti. Mums arī vai ir jāpaver vēsturiskie arhīvi, lai pārbaudītu vēsturiskos melus. Mums ir arī jāredz skaidra saikne starp populismu, ekstrēmismu, autokrātismu un diktatūru visā pasaulē. Vēl tikai viens teikums no manas puses. Turklāt mums ir jāatbild uz eh, masīvajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, vai tas būtu Ķīnā, Krievijā, Irānā vai eh, no džihādistu islām valsts puses. Paldies! Paldies! Tagad vārds, kam ir Revert Kurdze, divas minūtes. Europa hat. Paldies! Tieši 20. gadsimtā Eiropā mēs esam piedzīvojuši visbaisākos noziegumus, karus, vispārēju sajukumu, beztiesiskumu un no otras puses vislielākos sasniegumus - Eiropas Savienības dibināšanu, Berlīnas mūra, dzelzs, <clears throat> tātad mūra krišanu un um, integrāciju. Mums ir jāatcerās, vēstures atcerē ir tā, kas kalpo demokrātijai. Eiropā, kur mēs balstam savu demogrāfiju uz atvērtu, liberālu, uh, plurālistisku sabiedrību, vienlaikus mēs esam izdarījuši mācības un izdarījuši secinājumus par 20. gadsimtu visbaisākajām vēstures lapspusēm. Mēs uz tā balstoties varam arī mēģināt rast risinājumus šodienai un nākotnē, apzinoties vēsturiskās kļūdas un atzīstot savu uh, tiešām noziegumu vainu. Uh, Vilijs Brants, eh, kurš nometās ceļos Varšavā, ir eh, kolosāls piemērs šādam milzīgam solim. Es vienlaikus arī brīdinātu vēstures atceru izmantot eh, politikā. Ar to tas vēstures politika tas nav iespējams. Vācu vēsture nesākās 33. ne 45. ne arī beidzās 89. gadā. Neviens nevar uzņemties un teikt, ka es zinu absolūto patiesību par vēsturi. Mums ir zinām konkrēti fakti, kas, protams, ir neapgāžami. Bet nevar stāstīt visu no vienas perspektīvas un skatu punkta. Tas nevieno, tas tikai šķeļ. Vēstures atcerē spēja būt liederīga tad, ja mēs tiešām atceramies svarīgas lietas, bet nedalām uh, balts, melns, uh, slepkavā, cietušais uh, un uh, nerunāt, piemēram, par līdzatbildību. Tik vienkārši šīs lietas nevar visas kārtot pa kategorijām. Mums izdosies nodrošināt vēstures atcerī nepieciešamā izpratnē tādā ziņā, kā piemēram skatoties, lai mēs pārbaudītu daudz lietas. Arī 30 gadus kopš tā ir kritis daudz priekškars. Mēs tomēr redzam, ka visi mēģinājumi pateikt absolūto patiesību ir izgāzušies. Tādēļ mums ir jāspēj, priešām ir jāskatās uz mūsu atvērtām perspektīvām. Mēs nevaram tikai stāstīt pēc no uzvarētāja skatu punkta. Mums ir jāskatās uz daudzām niansētām atšķirībām. Kolēģi, tad, ja mēs neievērosim mūsu runai atvēloto laiku, tad eh, tas būs netaisnīgi pret citiem kolēģiem. Mēs atvainojas, bet es uh, likšu stingri ievērot laiku, atvainojos jau iepriekš. Uh, tiem, eh, kas eh, izteicās iepriekš, es ļāvu jums runāt ilgāk. Tā bija mana kļūda. Pusot minūšu Kripek kungs. Paldies priekšsēdētāji. Velkā čas nās poslancov seģē. Ja, paldies. Es te mēģināšu iekļauties runas laikā. Vairums deputātu, kas šodien piedalās debatēs, eh, paši ir uz savas ādas izjutuši, ko nozīmē totalitārs režīms. Uh, kas 40 gadus valdīja lielā Eiropas uh, daļā. Es pats kā bērns to piedzīvoju. Mēs zinām, kāda bija arī totalitārismu ideju, skaistākie mērķi, spožā nākotne. Es pats biju pionieris, es pats sapņoju par spožo nākotni, par to, kā aizstāvēšu savu dzimteni un tam tālāk. Uh, Bet tas jau viss ne, nekad, tie bija tikai tukši vārdi, tas nekad neskanēja no sirds. Mēs visi mācījāmies, zinās, ko komuti, komunismu, Marks un Engels atziņas, bet mums daudz lietas bija aizliegts. Mēs nedrīkstējām, piemēram, dievvādu izteikt. Tādēļ es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs šodien runājām un izglītojam jauniešus lai viņi saprastu, ka tiešām bija šīs visdrūmākās vēstures lapas puses, lai šī vēsture nekad neatkārtotos. Arī šodien mums ir saviem bērniem jāstāst arī par daudziem varoņiem, piemēram, par karavīru Josefu Apčiku, kurš tika iesaukt armijā otrajā pasaules karā, piedalījies arī atentātā Un um, mēs vēlamies par šādiem varoņiem stāstīt. Un tādā ziņā arī skatīt tiešām labo, bet tiek pārtraukts runātājs. Priekšsēdētāji kolēģi, Hemenes Brabants kundze. Eiropas Savienība dzima no totalitārisma drupām, bet arī bija cerība, bija patvērums, Es gribēju atsaukties uz Vaclavu Havelu, kurš ir uh, norādījis uz totalitārismu saknēm, ka vienmēr ideoloģijām ir tāda tendence atsvešināties no dzīves un realitātes, jo totalitārajā realitātē ideoloģija ir zināma vieta un paciet, atvainojas patiesība nosaka tikai izmantojot varu. Un ja mūsu pilsoņi nesapratīs savu pagātni, tad viņi izdarīs kļūdas. Uh, savā loģiskajā domāšanā, un tas, kas noteikts līgumos, nekļūs par realitāti, tāpēc kopējai vēsturei ir jābalsta pētniecības iniciatīvas, dažāda veida plāni, lai novērstu totalitārismu ārprātu. Kādreiz to sauca par tirāniju, bet mēs cīnāmies pret to, mēs cīnāmies kopā. Ir skaidrs, ka tas viss ir ārkārtīgi svarīgs, bet to apdraud ciestošā cilvēku atmiņa. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt atmiņā totalitārismu, bet tas ir jādara atsaucieties uz kopēju Eiropas vēsturi, lai nebarotu nacionālismu, lai nerastos nacionālisms lai mēs vienkārši vārdos necienītu taisnību. Tam ir jābūt mūsu skaidrākajam mērķim un jākalpo par iedvesmu. Paldies, Ropēkungs, ir minūte. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi! Tiešām ir ārkārtīgi svarīgi atgādināt, un jo īpaši jauniešiem, uh, par tām šausmīgajām traģēdijām, ar ko saskārās cilvēce, autoritāru un totalitāru režīmu uh, darbības rezultātā. Piemēram, Lietuvā padomju okupācijas dēļ mēs zaudējām 800 tūkstošu cilvēku. Liels daudzums tika deportēti uz Sibīriju augstumā, badā. Viena trešā daļa nomira galvenokārt sievietes un bērni, dzīvojot šajos šausmīgajos apstākļos. Diemžēl šos eh, komunisma noziegumus nav pietiekami nosodījuši, un, manuprāt, mēs visi izjūtam sekas. Staļinisms, piemēram, Krievijā pat ir kļuvis par savā, sava veida kultu. Padomi režīms tiek idealizēts TV programmās, suvenīru veikalos un daudzās citās vietās. Pat līgums starp Staļinu un Hitleru, eh, lai sadarīt, sadalītu Baltijas eh, valstis, ir kļuvis par preci. Paldies, eh, Čuntis kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdē, godātie kolēģi. Manuprāt, šīs diskusijas, kas šeit todien, šodien notiek, neataino nu reālās šodienas problēmas un jauniešu un izglītības izaicinājums. Šodien izaic, izglītības nozare nevar izpildīt savu reālo lomu. Eiropas liberālā politika ir novadusi pie izglītības e, privatizācijas, pamatojoties uz e, e, kapitālismu likumiem. Un līdz ar to izglītības sistēmas tiek grautas un to kvalitāte ir mazināta. Teorijas vārdā uh, tiek atkal rakstīta no jauna vēsture. Un, lai attaisnotu tos uh, pasākums, kas dažās uh, valstīs uh, tiek veikti pret uh, mm, pret komunistiskām partijām. Tad kādu mācību lūdzu sniedz Vācija, kas neatmaksā savas uh, uh reparācijas tādām valstīm kā Grieķija, piemēram? Dāmas un kungi, eh, tagad eh, Grieķijā izglītība atkal tiek grauta, tāpēc, ka samazinās finansējums un diplomu vairs nav nekā vērta, un tas nenāk par labu ne mūsu sabiedrībai, ne citiem. Uh, mēs iestājamies par vispār pieejamu izglītību ar cienījamām algām skolotājiem un atbilstošu kvalitātes izglītību. Gila kungs, tie, kas nemācās no vēstures, to atkārtos. Es uzskatu, ka izglītība ir ārkārtīgi svarīga, bet ir jāsaprot, ka Izglītību var izmantot, un to arī izmanto, lai veicinātu propagandu. Man rada bažas, ka Eiropas Savienība to izmantos kā veidu, lai vēl vairāk propagandētu savu pastāvēšanu un lai veidotu patriotiskos uh, valstu pilsoņus, lai padarītu patriotiskos valstu pilsoņus par, par sliktiem tēliem. Ir jāatceras, ka populista pretmets ir vēl viens populists. Kāpēc mēs runājam par populistiem, ka tas it kā būtu kaut kas slikts? Varbūt tāpēc, ka viņi saka to, ko jūs negribat dzirdēt. Man lielas bažas rada arī tas, ka ļoti bieži tiek atkārtots, ka Eiropas Savienība ir radījusi 75 gadu mieru Eiropas Savienībā. Saziņa, sadarbība ļoti bieži ir palīdzējusi, bet nevajadzētu šeit eh, par mazu novērtēt arī ASV, ANO, NATO lomu un arī kodolieroču lomu, kuru iespējamās izmantošanas draudi ir apturējuši kādu vēlmi uzsākt karu. Ja mēs runājam par izglītību, tad vajadzētu uzticēties dalību valstīm, lai tās izlem, kas ir labākais šo valstu bērniem. Ir jātic valstu izglītības sistēmām un nevajadzētu šeit iejaukties ar kaut kādu politisku motivāciju. Paldies, Arna Tūkundze, vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji. Totalitāras vēstures mācīšana ir nepieciešama un eh, Es jau neesmu ārkārtīgi eh, antikomunista, tas ne tāpēc es to saku. Milniem eiropiešu cieš no nedrošības, nabadzības un no migrācijas plūsmām nekad neredz savas problēmas atrisinātas, nepiedzīvo to. Totalitārismu vēsture mums māca, ka vēstures mācīšana nav pietiekama. Tagad Eiropas Savienībā valda tendence uz mēmo totalitārismu, Eh, tiek pro, izvērsta propaganda skolās, policija eh, izvērš eh, apspiedi, apspiešanas pasākums, tas novērojams Beļģijā, Grieķijā, Francijā, ir piemēram apkarotas, apkarota zelta no vestu kustības. Un visa galvenā noteicējas, lūk, ir tirgus. Uh, un eh, arī tiek apkarots islāmists totalitārisms, bet eh, vai ar to pietiks? Papadakis kungs, lūdzu. Μιλάτε περί ολοκληρωτισμού. Jūs runājat par totalitārismu. Jūsu mērķis ir nepārprotams.